um, sēžu protokolam. Tiks uzskatīts papstiprināti, ja nebūs iebildumi. Uh, un kolēģi Tarabel, kolēģis Tarabels un 14 citi deputāti ir iesnieguši uh, rakstveidu deklarāciju uh, saistībā ar Eiropas gadu cīņai pret vārdarbību pret sievietēm. Eh, tā tiks šīs dienas sēžu protokolam pievienota un nosūtīta adresātiem. Trešdien saskaņā ar reglamentu 78. pāntu kopā ar padomas prezidentu pas, parakstīšu pieci tiesību aktus, kas ir parastajā